69. reglamentu pantu. Vairāki eh, politisko grupu locekļi var eh, pieprasīt balsošanu pār šīm sarunām. Ja tāds pieprasījums netiek saņemts, tad eh, komisijas, komitejas varēs uzsākt sarunas ziņoju, ka saskaņā ar reglamentu 48. pantu esmu paziņojis par pieņemamiem divus priekšlikumus Savienības aktam. Priekšlikumu par atšķirībām deklarācijas sastāvā un garšā produktiem, eh, produktiem Eiropas Savienības centrālajos austrumu un rietumu tirgos, kā arī priekšlikumu par investīciju uh, uzraudzību strateģiskajos sektoros. Šie priekšlikumi